Cienītās dāmas, godātie kungi, esam sākuši šīs dienas sēdi. Pirmais darba kārtības punkts ir padomes un komisijas paziņojumu par Dānijas prezidentūras darba pārskatu. Gribēju sveikt uh, ministru prezidentu.